Okay, we are, we are not very many. Mēs neesam daudz eh, ieragadušies, eh, jo ir eh, tupaksēde, kas notiek šajā laikā. Un tomēr mēs varētu sākt darbu. Vai mēs varam pieņemt darbu kārtību? Man šķita, ka man atkal dod uh, koordinātoru sanāksmes dokuments, bet nē. Man ir daži paziņojumi. Pirmkārt, rītdienas sanāksme ir atcelta. Tātad nevis rītdiena, bet rītdienas sēde, jo ir atlikts jautājums par balsojumu par uh, hipotekārajiem kredītiem. Tātad viss ir atlikts. Un būs uh, atklāta koordinātora sēde ar uh, Tomasu Vaizeru, EFC prezidentu 8. maijā no 2 līdz 3, tas ir rīt no 2 līdz 3. Tātad jūs visi esat laipni aicināti tajā piedalīties. Ja jums nepieciešams atgādinājums, tad Ekon komiteja ir atbildīga par Ekofin uh, padomas un Eirogrupas padomas sagatavošanu ņemot vērā uh, finansiālo un ekonomisko situāciju dalību valstīs un ziņot padomēm komisijai par šiem jautājumiem. EFC spēlē arī svarīgu lomu notiekošajās deficīta procedūrās, un tā būs viedokļa apmaiņa, kas ļaus deputātiem apspriest situāciju šajā jomā, tā skaitā arī uh, laika grafikus uh, pārmērīgi deficīta novēršanai. Uh, Tātad tā ir atklāta koordinātora sanāksme, bet tā netiks uh, straumēta internetā un preses pārstāvji arī nebūs klāt. Līdz ar to varēsim uzdot jautājumus, kurus varbūt nevarētu uzdot publiskā sanāksme. Vēl par sarunām, par uh, nolīgumu, uh, par Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas uh, aptvērumu paplašināšanu arī uz uh, vidusjūras dienvidu reģionu. Šeit ir konsultēšanās saskaņā ar 73. reglamentu pantu. Mums bija trialogs, kas notika 24. aprīlī. Uh, tika panākta politiska vienošanās un uh, tika noskaidrotas detaļas rakstiskajā procedūrā sarunu komandu starpā. Un tagad es gribētu saskaņā ar 70.3 uh, reglamentu pāntu konsultēties ar komiteju, ja kāds no referentiem vēlas izteikties, viņi to var tagad darīt, un ja nevienam nebūs iebildumi, tad šis teksts, par kuru ir notikusi vienošanās, tiks iesniegts plenārsēdē, kas notiks jūnijā, vai kāds iebilst. Ja nē, tad tā arī rīkosimies, kā es teicu. Lielas paldies! Right. They always choose their moment to come with the coffee, don't they? Um, we're now proceeding. Tagad uh, būs viedokļu apmaiņa ar Valteru Rādemaferu, kas ir Eurostata ģenerāldirektors, un man ir liels prieks sveikt Valteru šajā komitejā, un esmu pārliecināta, ka diskusija būs interesanta. Un tagad dod jums uzreiz vārdu. Pa, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pāris minūtes parunāt par galvenajiem jautājumiem. Godātie deputāti, ar lielu prieku esmu ieradies šeit jūsu komitejā, lai runātu par Eiropas statistiku par uh, to, kāda ir situācija un ar kādajiem strateģiskiem izaicinājumiem saskaramies. Šodienas uzklausīšana ir eh, jaunums un eh, mēs jārunā par statistiku, kas var būt labs atbalsts politiskām debatēm nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Uh, Mums ir jāmodernizē statistika, un komisijas vadībā esam pieņēmuši skarbus lēmumus, kas bija nepieciešami. Un jūsu politiskais atbalsts ir bijis izšķirīgi svarīgs mūsu veiksmīgai darbībai. Politiskas akti, ak, iniciatīvas un reformas attaisnojas. Tagad eh, rodas izpratni, ka oficiālajai statistikai ir jābūt eh, piemērotāji tās mērķim un uzticamai lai veicinātu demokrātisko atbildību un labu pārvaldību Eiropā. Labs kvalitātes oficiālā statistika vienmēr ir bijis Eiropas pamats. Un tā nav sagadīšanās, ka Eurostat bija viens no pirmajiem departamentiem 57. Eh, gadā komisijā, kas tika izveidots. Mēs jūnijā svinēsim manu 60 dzimšanas dienu, un esmu lepns teikt, ka esmu trīs mēnešus vecāks par uh, pirmo Eirostat, kas tika izveidots 52. gada septembrī. Tātad es uh, šajā nelielajā sāncensībā esmu uzvarētājs. Statistika ir attīstījusies un paplašinājusies. Eirostat uh, to gatavo uh, kopā darbojoties uh, ar nacionālajām statistikas pārvaldēm. Vēl līdz nesenam laikam šī um, pieredze ir bijusi veiksmīga, un mūsu statistika ir balstījusi daudzus svarīgus lēmumus Eiropas uh, Savienībā. Kā jau es teicu, uh, sākot uh, no ogļu un tērauda kopienas līdz pat mūsdienām. Realtāte mainās Uh, un tas arī uh, rada jauns izaicinājums statistikas sagatavošanā. Pirmkārt, ir jauns prasības statistikas sagatavošanai, jo ir jaunas debatas par uh, dažādiem izaicinājumiem politiskā un ekonomiskā plānā Eiropā. Otrakārt, statistikas pārvaldes saskaras ar resursu trūkumu. Tātad ir pieaugošs pieprasījums un uh, samazināt resursi un, nezinu, lielāka atbildība. Politiski un juridiski lēmumi, kas jāpieņem gandrīz vai automātiski, uh, balstoties uz kvantitatīviem indikatoriem. Tātad mēs pārējām no tādas kā mašinērijas, kas statistiku ņēma kā pamatu lēmumu pieņemšanai, pārējām uz tādu tā kā automātisku lēmumu pieņemšanas sistēmu. Tātad šeit ir tieša saikne starp uh, Eh, šiem datiem un lēmumu. Treškārt, nesenie notikumi, kas bija diezgan nepatīkami, ko visi mēs atceramies, ir uh, sāpīgi atgādinājuši mums, cik svarīgi ir uh, uzticēties statistikai, tātad veidot uh, lēmumus, balstoties uz uzticamu statistiku. Uh, Tie ir izaicinājumi, kas visiem ir zināmi un kas uh, ir jānovērtē pietiekami augstu. Godātie deputāti, kā tad ir atbilde uz šīm problēmām? Atbilde ir Eiropa. Eiropas risinājums statistikas jomā būs ļoti svarīgs, lai nodrošinātu kvalitatīvu strati, strate, statistiku lai novērstu pārklāšanos un pastiprinātu sadarbību. Praksē tas nozīmē, ka ir jāveido patiesa Eiropas statistikas sistēma, un tā būs tā institucionālā atbilde. Pēdējos gados ir notikušas vairākas reformas, iezīmējuši tikai lielākās. 2009. gadā tā sauktais statistikas likums, kas ir 223 regula, um, kas ir 2009. gada regula, tā tika pieņemta. Uh, Un jūsu ieguldījums bija ļoti būtisks, lai noteikti standārtus neatkarībai, elastībai un profesionālismam attiecībā uz statistikas veidošanu Eiropā. Ļoti īstajā laikā statistikas likums ir izrādījies kā būtisks solis uz priekšu. Tajā pašā gadā um, parādījās uh, tātad ziņas par Grieķijas nepareiziem statistikas ziņojumiem. Uh, Un 9. janvārī 2010. gadā tika prezentēts uh, pārskats par uh, problēmām, kādas bija Grieķijas statistikas sistēmām. Mēs uzzinājām arī, kā tādi nepatīkami atgadījumi atsevišķās dalībvalstīs ir ietekmējuši visas Eiropas statistikas sistēmas uzticamību. Tas nepalīdzēja arī sarežģītajās politikas debatēs par to, uh, kā varētu risināt finanšu un budžeta krīzes, kas uh, ir skārušas Eiropas ekonomikas. Mēs uh, vēlamies šādas kļūdas iznīdēt pašā saknē. Eirostat kopā ar dalību valstīm ir uzsākuši eh, ļoti labu sadarbību ar Grieķijas statistikas pārvaldu, lai veiktu reformas, uzlabotu budžeta datu kvalitāti un atjaunotu Grieķijas statistikas uh, kvalitatīvu darbību. Neskatoties uz dažādām grūtībām, esam guvuši panākumus, un 23. aprīļa um, publikācija um, ir par Grieķijas budžeta uh, datiem, par parādu un tā tālāk. Un mēs tomēr turpināsim, pabeigsim uzdevumu, lai cik izaicinošs tas būtu. Tāpat arī Mēs esam vairāk eh, proaktīvi un mēs esam izveidojuši noteikti ietveru kvalitatīviem budžetdatiem galvenokārt, lai varētu veikt pienācīgu monitoringu gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Tāpat arī mēs esam pastiprinājuši audits pildvaras ar aktīvu atbalstu no Eiropas parlamenta puses. Mēs eh, tas izmantosim pietiekami rūpīgi lai novērstu šādu epizožu atkārtošanos. Mēs pētām to, kā paplašināt budžeta datu aptvērumu ar sistemātiskāku datu uzkrāšanu. Es domāju, ka šis e, jautājums ir pietiekami uzsvērts no jūsu puses. Tāpat arī ir nepieciešams pilnībā standartizēt e, grāmatvedības e, uzskaiti, tā, ieviest tā saucamo IPSOS sistēmu. Tāpat arī paralēli mēs modernizējam mūsu sadarbību ar Eiropas statistikas sagatavošanas sistēmu. 2009. gadā komisija pieņēma paziņojumu tā, saucamo Eiropas statistikas sagatavošanas veidošanas e, metodi, kas deva iespēju plašai darba programmai, lai pārskatītu darba metodas Eiropas statistikas sistēmā. E, tas nozīmē ievērojamas sistēmiskas izmaiņas. E, tas veido situāciju, kurā ieguvēji ir visi tie sektori, kas strādā šajā jomā. Bet uzdevums nav viegls, tas nozīmē pārskatīt juridisko arhitektūru ap 350 regulējumiem, lai veidotu jaunu integrētu arhitektūru, kura dotu mums iespēju izmantot eh, multiplus datu avotus, izvairīties no pārklāšanās, izmantot sinerģiju un būt elastīgai. Mēs saskaramies ar lieliem nopietniem bloķējošiem faktoriem, piemēram, apziņas eh, eh, pakāpe dalību valstīs. Vai iesakņojusies nevēlēšanās dalīties savos datos, vai arī eh, datu konfidencialitātes uzsvēršana Eiropas līmenī, kā arī nevēlēšanās no dalību valstu puses piemērot elastīgu pieju kas dotu iespēju izmantot mazāk ietvaru regulējumu. Un izmantot, piemēram, deleģētos aktus, kas ir paredzēti 290. pantā līkumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Visbeidzot, mēs esam pārskatījuši um, gan prioritāšu, gan oficiālo statistiku katalogu. Mūsu mērķis ir veidot tādu statistiku, kas ir piemērotas lietotāju prasībām godējumi deputāti. Ekonomikas un monetārā savienība var pienācīgi darboties tikai tad, ja tai ir e, uzticama oficiālā statistika. Un tad, kad mēs runājam par eirozonas pārvaldību, tad jūs paši norādījāt, ka pārvaldības centrā ir šis e, jautājums. Un ir nepieciešams e, veidot neatkarīgu Eiropas statistikas sistēmu, kas ir iestrādāts uh, iestrādāta tā saucamajā sešpakā. Mēs apsveicam šo mandātu, un tāpēc komisija nesen piedāvāja grozīt statistikas likumu, lai piedāvātu konkrētus precīzus kritērijus, lai varētu nodrošināt piekļuvi administratīviem avotiem un. The national political level noteiktu ja, skaidrus konfidencialitātes līmeņus un lai visas dalībvalsts varētu iesaisties visaugstākajā politiskajā līmenī un iestrādāt reformas Eiropas Savienības līmenī savā nacionālajā līmenī. Un es cerīgi raugos uz sadarbību ar jums kuras jau kā anticipēju būs um, prasīga. Uh, koplēmumu eh, sar, eh, sarunās. Tāpat arī runājot par Eirostats eh, lomu, ņemot vērā to ietvaru, ko mēs atbalstām nacionālajām statistikas sistēmām. Balcoties no pieredzes, mēs pētām, kā mēs varam izmantot statistikas struktūras mūsu darbā, bet mēs neesam paredzējuši vai uzskatām par reālu automātisku pārcelšanu, taču esam iecerējuši ieviest visaugstākās kvalitātes standārtus. Mēs šobrīd pabeidzam mūsu sekundāro likumdošanu par statistiskajām sankcijām, kas tieši izriet no sešpakas pie kuras jūs esat eh, krietni pastrādājuši, un arī mēs sekojam ekonomiskās pārvaldības jauniem attīstībām, piemēram, tā saucamā divpakā, tāpat arī mums ir pietiekami skaidri jāidentificē, e, kāda tas varētu palīdzēt ESS eh, e īstenot savu lomu. E, ne tikai pārvaldībai ir nepieciešama mūsu uzmanība, bet arī mēs esam piedāvājuši reformu savus programmēšanas rīkos. Programma 2000 2013. un 2017. gadam un sistemiskai statistikai, tādai kā Nacionāla uzskaita sistēma. E, tā saucamā e ESA 2010 ir būtiski. Tāpat arī cerīgi raugos uz trilogu sākumu un domāju, ka rezultāts atbildīs e, mūsu iecerētajam sekos arī citi priekšlikumi, un es gribētu pieminēt, piemēram, jauno vienotā tirgus statistiku. Tas ir nozīmīgs projekts Eirostatam, tā saucamais Simstat. Ambiciozs priekšlikums, kas nomainītu pašreizējo intrastats ar eh, daudz eh, precīzāku statistiku sistēmu kas būs ārkārtīgi nozīmīgs, lai varētu mazināt to nastu, kas ir uz, uzlikta statistikas struktūrām. Visbeidzot, Eurostat un ESS turpinās sadarboties nāko, Eiropas statistikas nākotnē piemēram, veicot pēcdarbu, IKP iniciatīvai pēc 2007. gada mēs esam strādājuši, lai varētu uzlabot statistiku ar datiem, kas ņem vērā e, vides un sociālās dimensijas ekonomiskajā izaugsmē. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, Eiropas statistika ir piedzīvojusi dziļas reformas e, pēdējo gadu laikā bet eh, citādi rīkoties mēs nevarējām, un esmu eh, gatavs atbalstīt Eiropas statistikas sistēmas izveidošanu, kas ir pareizi atbild tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies. Mūsu reformas atbalsta jaunu proaktīvu stratēģiju, kas eh, ir paredzēta veiksmīgam statistikas darbam. Eurostat ir apņēmies eh, turpināt šo darbu. Es apzinos un esmu gandarīts, ka mēs neesam vieni, jūsu interesi un atbalsts ir ļoti būtiski. Un vēlos eh, paust cerību, ka tā arī paliks. Eh, lai mēs varētu īstenot savas reformas un īstenot lietotāju un pilsoņu kopumā gaidas, kas tiek liktas uz mums. Status quo nav iespēja. Mēs saskaramies ar um, nopietniem izaicinājumiem, bet tas ir nozīmīgi veiksmīgai Eiropas integrācijai. Un es cerīgi raugos uz to, ka šī iespēja atkārtosies un mēs varēsim dalīties informācijā, kas atvieglot saprašanu par to, kā Eiropas statistikas sistēma palīdz nodrošināt labāku pārvaldību un politikas veidošanu Eiropā un strauji mainīgajā pasaulē. Paldies! Thank you very much. Paldies. Šī komiteja ir jūsu draugs un Eurostata draugs tādā ziņā, ka mēs esam mēģinājuši piešķirt jums vairāk pilnvaru. Un tas ir bijis komiteja ilga termiņa uzdevums, pie tā tik strādāts arī pirms es atrados šai amatā un ceru, ka un esmu gandrīz, ka aprīlī mēs varējām jau kaut ko piedāvāt reāli sešpakas izpratnē un citādi. Un tagad ed, jautājumu, Edvard, vai, vai ir kādi koordinātori, kur grib vispirms izteikties? Uh, well, Sven K., are you asking for the floor? Eh, Svenkei, vai jūs eh, gribējat izteikties? Es tādā gadījumā došu vārdu vispirms Edvardam, lai viņš uzsāk. Paldies, sveicam, Rādnāģer kungs, jūs mūsu vidū, manuprāt, par statistiku runājot. Eh, ir svarīgi jautājumi, statistika jautājumi. kas eh, ir nozīmīgi valstī, kuru jūs pieminējāt tikko, bet arī citām valstīm. Arī tās ir um, devušas savu artavu neprecīzā, neprecīzas informācijas nodrošināšanā. Un pirms, kamēr mums nebūs harmonizētas uzskaits sistēmas tādas pašas, kāda ir privātajam sektoram, protams, un stand, grāmatvedības standarti, protams, mums ir ESA, bet vēl aizvien ir valstis, kurās ir naudas plūsmas sistēmas, citās uzkrājuma sistēmas, uh, Un pats eh, tad, kad tās tiek eh, piedāvātas komiteja, tās ir jāsaskaņo, tomēr tas, eh, tās var būt maldinošas. Ar Es to nosauktu par radošo uzskaiti vai, un grāmatvedību. Vai tāda jūs apmierina? <clears throat> Well, I, I think, um, being, uh, my... Es domāju, ka šobrīd mums ir jākompensē tas, ka nepastāv. Uh, uzkrājuma eh, grāmatvedības sistēmas dalībvalstīs. From... Lai varētu vislabāk izvērtēt pārēju no naudas plūsmas sistēmas uz uzkrājumu sistēmu. Un nākot, mēs nā, raugāmies no makroekonomiska līmeņa, un mums ir iespējas aizpildīt plaisas, bet būtu daudz labāk, ja šīs eh, plaisas jau būtu bijušas aizpildītas mikroekonomikas līmenī, un mēs varētu eh, strādāt ar salīdzināmu grāmatvedības sistēmu visām dalībvalstīm. Of... Šeit, protams, ir atkal daudzkārtīgi un dažādi mērķi, ir tehniski iebildumi, ir skepse par to, vai šīs uh, uzskaits sistēmas ieviešana atmaksāsies, uzlabojot uh, finansiālu lēmumu pieņemšanu. Un mans ieteikums būtu aicināt sekot atbilstošiem pētījumiem, kur rezultāti būs gatavi šogad, lai mēs varētu Eh, balstīties uz darbības plānu par to, kā ieviest un veicināt eh, uzkrājumu grāmatvedības sistēmu visās dalībvalstīs bet katrā ziņā tas nebūs viegls uzdevums, jo visas um, bažas, uh, ar kurām mēs saskaramies, un visus iebildumus, ka tas dārgi izmaksā un ka valsts nozarei tas varētu būt neizdevīgi, un uh, pat uh, deputāti das, dažkārt uh, dalībvalstīs to uh, neatbalsta. Es šeit nerunāju par Eiropas parlamentu deputātiem, bet Nacionālo parlamentu deputātiem, ka ir bijušas vērojamas. Um, viņu svārstīšanas un tas, ka šie deputāti nav gatavi uzsākt un ieviest šādas sistēmas. Jā, vienmēr ir grūti e, īstenot caurskatāmību. Okay, sorry. Uh, vielen Dank, Sharon. Vielen Dank, Adama. Das... Paldies, Sharon un tā, paldies par iespēju diskutēt šos jautājumus. Jūsu stāstījums bija relatīvi pozitīvs. Un es ceru, ka nevajadzēs vēl 60 gadus, kā no jūnija 1952. gadā, lai uh, rastu tādu eiropeisku risinājumu, kā tagad tas ir izdevies. Nu, katrā gadījumā skaidrs ir tas, ka pagātnē mums bija slikta pieredze. Nu, tas vienkārši tā ir jāredz. Kopš 2004. gada strādāju parlamentā un var atgarēt, atcerēties 2005. gadā mēs saucām un teicām, ka Eirostatijā spēlē lielāku lomu. Visi zināja, ka kaut kas nav kārtībā ar Grieķiju, bet neviens nevarēja skaidri pateikt, kas. Toreiz pat mūsu valsts Vācija bija pret a, to, lai Eirostata saņemtu vairāk kompetences. Vēl tāda papildu piezīme tam, ko Uh, šī kundzke, kungs teica Frankfurtē no 2002. līdz 2004. 4. gada strādāju tirdzniecības kamerā un zinu, ka dažādas izmaksas tiek daž, daž, dažādi aprēķināts, un ja Vācijā, piemēram, ir divi uh, miljārdi uh, parādu, tad eh, atkarībā no tā, kā tiek apmērēķināts, piemēram, pensiju fondi, šie parādi var dubultoties aprēķinos. Bet mani jautājumi ir sekojošie. Ja mēs šodien paraugamies, neskatoties uz visu progresu, kāds ir paveikts, vai jūs pat tiešām esat droši, ka mēs salīdzinām ābolus ar āboliem? Nu, skatoties uz statistiku un eh, dažādu valstu statistiku un salīdzinot to, es konstatēju, un jūs uh, sarunā ar to apstiprinājāt, ka valsts ietvaros, piemēram, Vācijas ietvaros, federālās darba aģentūras statistika ir uh, atšķirīga no federālās statistiskās pārvaldes vīzbādnē statistikas. Un tādēļ es nebūtu izbrīnīts, ja dažādu valstu statistika atšķirtos savā starpā. Piemēram, eksports no Vācijas uz Franciju, tas nevienmēr uh, sakrīt ar importu Francijā no Vācijas, bet tam vajadzētu tā būt. Un ir uh, daudz šādu piemēru, un es gribu uzdot jautājumu. Nu, vai patiesi mēs jau esam tik tālu pavirzījušies, ka mēs varam teikt, ka šīs uh, nesaskaņas drīz tiks atrisinātas. Statistika nav pašmērķis. Statistika ir pamats lēmumiem. Ir īpaši domājot par ekonomisko pārvaldību Eiropā, Eirozonā un tā tālāk. Tad es iedomājos, ka statistika, tā, ko jūs sastādat, ir tāda, ka jāsaka, nu visiem liekas, ka, nu, jā, šeit kaut kam jānotiek, un neesmu droši, ka tas tā jau nav tā. Un ja valsts ir apņēmušos šo konfidenciālu jautājumu skatīt, tas ir ļoti jauki un labi. Bet tā ir tā parastā procedūra, viņi piekrīt stabilitātes un izaugsmas paktam, tagad fiskālajām paktam, bet, nu, ievērot neviens neko neievēros. Tādēļ, nu, tā pārāk es tam neticētu, bet gan drīzāk reiķināties pats ar saviem skaitļiem. Okay, so, um, let's start with the... Nu, tad sāksim ar um, salīdzināmību finanšu datiem. Protams, tas ir sasniedzis tādu salīdzināmības līmeni, kas ir, es tos nosauktu par unikālu. Maastrichts kritērijam un deficītam mums ir salīdzināmība starp valstīm, kas nav salīdzināma ar mūsu datiem, salīdzinot tos ar Savienoto Valstu, Kanādas vai Austrā, Austrālijas vai G20 datiem. Which... Bet mums ir uh, unikāla Eiropas kvalitātes sistēma, kas nodrošina to, ka visi spēlētāji statistiskajā kopienā spēlē pēc vienotiem noteikumiem, bet būtu neiespējami uzspiest šāda veida kvalitātes nodrošināšanas sistēmu visām 350 eh, statistikām. Tad, kad mēs runājam par eh, akvakultūras, te austeraudzēšanas statistiku, jūs piekritīsiet, ka austeres, kas ir tiek uzskaitītas Francijā un Spānijā, e, nav tas pats, kas uzskaitīt parādu un deficītu. Kvalitāte no statistiska viedokļa ir saistīta ar piemērotību mērķim, kas ir nepieciešams salīdzinā, eh, eh, salīdzināmībai, cik liela neprecizitāte ir pieejama. Uh, let's say resources. There is no free lunch. Un uh, mums ir jādomā par to, kā mēs varam atrast Eh, vislabāko elementu un kurš būtu šeit tas mērķis, kur mēs varētu piemērot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai garantētu to salīdzināmības veidu, kas konkrētajā gadījumā ir nepieciešamība. Jūs runājāt par, least... par pensijām. Un šeit varētu piedāvāt uh, eh, atbilstošu apvienotu nāciju. Uh, Eh, standartam rēķināt eh, slēpto parādu un piemērot to visām dalībvalstīm. Šobrīd mēs saskaramies ar trim dalībvalstīm, kuras gribētu bloķēt esošās debates par e ESA 2010 un trīs eh, dalībvalstis, diemžēl, ir trīs vislielākās dalībvalstis tās eh, pamanīja risku, bet kopīgi ar jums un ar prezidentūru es ceru, ka mēs varēsim pārliecināt tomēr šos noteikumus pieņemt un uz 2014. gadu mēs varēsim aprēķināt eh, parādu, ieskaitot eh, milzīgo pensiju bloku. Tā Tāpat ir jārunā par dažādiem īpašajiem finanšu inovatīvajiem jaunajiem rīkiem. Jūs redzēsiet, ka mūsu preses relīzēs, kas tika sagatavot 23. aprīlī, mēs jums devām iespēju ne tikai e, e, ieskatīties Māstriktas kritērijos, bet arī piedāvājām papildu informāciju, kas dotu iespēju jums adaptēt un koriģēt aprēķinus uh, atkarībā no jūsu konkrētajām prasībām. Tas jau ir iespējams, un mēs gribam turpināt šādā veidā strādāt vēl ambiciozāk, lai jūs varētu saņemt uh, informāciju, kas ir vajadzīga. Nekas nedrīkstētu uh, palikt apslēpts. Tālāk nejaukt ābolus kopā ar bumbieriem Par darba tirgu runājot, bezdarba dati, ir tiesa, ka ja jūs salīdzinat pa valstīm bezdarba reģistrus ar statistisko bezdarbu, tad skaitļi iznāk atšķirīgi. Tā ir sliktā vēsts. Labā vēsts ir tā, ka ir vienota Eiropas statistika eh, darba pētījums, kas ir standartizēts, un šeit ir datu avots, ko jūs varat salīdzināt, un šeit jūs varat salīdzināt eh, Vācijas skaitļus ar, teiksim, Vāc, Francijas, eh, Kipras, citu valstu skaitļiem. Tālāk, eh, iekšējām tirzniecības plūsmām Eiropas Savienībā ir ties, ka šobrīd ir tā saucamās spokuļa atšķirības atsevišķi eksporti uz e, vienu valsti e, un importi tiek mērīti dubultā veidā, kas uzliek dubultīgu nastu, tie ir saistīti ar 50% no visas administratīvās nastas, kas izriet no statistikas un jau krietni ilgi pastāv centieni atbrīvoties no šīs nastas, bet uh, Līdz šim tas vēl ne, nebija izdevies. Pašlaik mēs vēlamies, vai precīzāk sakot, esam uzsākuši jaunu iniciatīvu, tā saucamo SINSAT, vienotā tirgus statistiku, kur mēs paredzam sava veida datumā, ko datu Schengenu, ja es tā varētu to nosaukt. Eh, Which are produced under European statistical legislation can flow from one country to another country. You... Kur mēs šos datus varam salīdzināt? Un tad nav nepieciešamības dubult mērījumam šai eh, plūsmai. Of of... Un daži ba pauž bažas, ka uh, varētu zust suverenitāte. Bet mēs eh, runājot par izmaiņām. Izmaiņas nāk no uzraudzības. Mums ir jārunā šeit par uzticību, kas ir juridisks elements, un ja dalībvalstis to nepiemēros, mēs varēsim uzsākt pārkāpumu procedūras un vērsties Eiropas eh, tiesā. Paldies! Liels paldies! Es eh, domāju, ka uh, es tagad saprotu, kāpēc Jūs tik ļoti gaidāt trialogus par uh, ESA 2010. Es esmu referente šajā jautājumā. Un nākamais ir Udo sarakstā. Jā, herzīgi dank auch eh, von meiner Seite. Paldies arī no manas puses par uh, ierašanos Rāda Maherkungs. Šī komiteja, uz to norādījāt arī jūs un arī priekšstādātājs kundze, ir aizstāvējis Eirostat tiesības brīdī, kad uh, sabiedrība par tām vēl tik ļoti neinteresējās. Protams, ka tagad runājam par fiskālās politikas datiem, tas ir saprātīgi un daudz par to jau ir runāts. Taču esam droši, ka uzdevuma augs un politiskā nozīme arī augs. Es gribu arī runāt par to jautājumu, kuru jūs pieminējāt kas teicāt jums un politiķiem jāpasaka, kas jums ir svarīgi. Ja Eirozonai jāatjauno tās sabalansētība un ja gribam rast uh, ekonomisku, politisku ceļu, kā iziet no krītas, tad mums ir vajadzīgi fiskāli un uh, uzticam statistiski dati. Un daudz kolēģi parlamentā domā, ka tas, ko nozīmē kā polit politikas apkopojumu, respektīvi tās politikas, kādas tiek pielietotas dažādajās valstīs. Eiropas Savienība 2020 ir birokrātiski tehnisks sinonīms tam, bet cik uh, veiksmīga ir cīņa pret uh, jauniešu bezdarbu? Vai uh, pasākumi ir tādi, ko var salīdzināt, vai cik slikti dalība valsts cīnās ar to, cik uh, izteikt ir uh, veiksmīga darbība izglītībā, vai to var kā izmērīt, cik labi ir um, aprūpe, veselības aizsardzība, profileksa. No uh, profilaktiski rīkoties, lai slimības nemaz um, nerastos sabiedrībās, un nākotnē tas vēl vairāk un izteiktāk ir jāmēr. Un es domāju, ka vajadzētu noteikt arī sankcijas šīs lietas vajadzētu noteikt, ka tās ir tikpat noteiktas kā citas tādas, par kurām mēs varam teikt, jā, ir automātiskas sankcijas, ja salīdzinām nepareiz rīcība tiek pieļauta, vai statistika ir sagatavota, ka e ES 2020. gada politika kļūs vēl striktāka, vai kas ir nepieciešams vēl kā politisks atbalsts vai impuls, lai salīdzināmību un uh, pret precīzāku izstrādi varētu garantēt? Okay. Um, so my answer would... Mana atbilde būtu pakāpeniska kvalitātes nodrošināšanas sistēmas paplašināšana, kur ir izveidot fiskālajiem datiem. Kā jau es paskaidroju, fiskālajiem datiem tātad Māstrihtas parāda un deficīta kritērija jau attiecībā uz šiem datiem pastāv diezgan strikts režīms, lai nodrošinātu kvalitāti. Nākamais loks ap fiskāliem datiem, mūsuprāt, ir šie scoreboard indikātori, tātad ekonomiskais panelis, makroekonomiskie dati. Protams, ka šajā tabulā ir virkni indikātoru, kurus, kuru kvalitāti būs grūtāk nodrošināt, jo šo datu vākšana uh, nav saistīta tikai ar publisko sektoru, bet iekļauj arī privāto sektoru, arī mājasemniecības. Tad mums būs sarežģītāk uh, nodrošināt uh, tādu pašu uh, līmeni kvalitātes ziņā šeit. Bet kas mums ir prātā? Mēs domājam, mēs gatavojamies izveidot pienācīgu kvalitātes uh, sistēmu ekonomisko rādītāju tabulām. Tātad šī te uh, EDP datu konstrukcija ir tāda, ka ir statistisks regulējums un e, pa virsu ir šis 479 re regulējums, kas ir valdības struktūra, kas nodrošina kvalitāti. Un to pašu mēs gribētu nodrošināt šiem scoreboard indikatoriem nākamajā kārtā. Un trešais solis tad būtu uh, tik līdz 2020, eh, Eiropa 2020 indikātori un otrais slānis eh, būs stabilizējušies un tiešām tiks izmantoti, tad esmu diezgan pārliecināts, ka izmantojot politiskajās debatēs šos eh, datus, mūs aicinās tos izveidot kā tādus ūdens necaurlaidīgus, tātad ļoti uzticamus. Uh, jo tiklīdz tiek izmantots kāds indikators politiskiem mērķiem, tā tiek teikts, tad tas vairs nav labs indikators. Tātad ir šī atgriezeniskā saite. Deficīta un parāda Māstrihtas dati nebija tik ļoti interesanti, kamēr tas netika izmantots Māstrihtas līgumā. Tikai šo uh, indikātoru lietojums līgumā tos padarīja interesantus. Uh, Tiklīdz tas tiek izmantots lēmumu pieņemšanai, tad indikators kļūst interesants uh, visādā veidā. Tātad tas ir cieši saistīts, uh, un es negribu par to runāt, bet tas, protams, ir saistīts arī ar resursu jautājumu. Resursu jautājums uh, nav skatāms absolūtos uh, Uh, skaitļos, bet tas man noved atkal pie Eiropas risinājuma. Mēs uh, tagad strādājam, izgudrojot uh, visu no jauna 27 reizes, un tā nav visefektīvākā sistēma. Un šis jautājums jau ir kļuvis akūti svarīgs, jāizveido tāda sistēma, kas ļautu atbrīvot resursus kvalitātes nodrošinājumu sistēmām. Lūdzu, Sven. Jā, <clears throat> vielen dank, Herr Jā, paldies, Rāda Maharkungs, par um, to, ka ieradāties. Es gribētu norādīt uz uh, pāris punktiem mūsu ziņojumā. Jo par vienu jautājumu runājām, proti par to, ka indikātori 2020 stratēģija ir izšķirīgi nozīmīgi jūsu um, tiešsaist lapā uz to tiek noraidi, norādīts. Taču situācija ir tāda, ka Tie indikātori, kas ir par vidi, 2009. gadā jau beidzas. Un nevar teikt, kas notiek 2010. gadā, un arī visi indikātori beidz ar apkopojumu 2010. gadā, 2011. gada data vēl nav. Un politiķiem ir sarežģīti, nu, māja beigās mēs saņemsim nākošos ieteikumus Eiropas semestri ietveros. Tātad, nu, mēs vēl neesam tik ļoti cieši klāt pie termiņiem, kā to gribētu un kā tas mums palīdzētu. Tādēļ gribētu zināt, kā jūs varētu aktuālākus šo datus pārvērst. Neben den uh, Pensionen. Nākošais jautājums par, piemēram, pensijām un daudziem citiem jautājumiem. Tātad seši pakotņu dokumentu pakā. Liekas, ka ir tā, ka nu, būtiski mums tas nepalīdz, ja zinām par valsts deficītiem un paralēlām grāmatvedības uh, sistēmām. Nevis uh, parādus, nu, tieši kā parādus arī uzņēmums. Un ko darat jūs šai sakarā? Un pēdējais. Mūsu ziņā man ļoti skaidri rakstīts, ka Mēs eh, gribētu, lai eh, dati būtu tādi vieglāk uztverami patērētājiem, lai būtu vieglāk, eh, piemēram, grafisks attēls sastādīt, kurus varētu izmantot, piemēram, izglītojošo darbā vai ikmēneša datu aktualizēšanas laikā, lai nu tādi skaidrāk šie dati būtu. Es redzu, ka jūs cenšaties ļoti, un es ļoti labprāt izmantoju jūs datus, bet man liekas, ka nu, var vēl kaut ko vairāk izdarīt. Un gribētu zināt, kā jūs parlaments šos ierosinājumus un prasības uh, īstenosiet. So, the... Tātad, pirmais jautājums, ja nemaldos, un man būs viss sarežģītākais. Tātad, kā uzlabot uh, jaunu datu pieejamību, tātad, ka ir jauni dati pieejami par sociālajiem un vidas jautājumiem. Tātad šeit dati ir pilnīgi citas dabas nekā ekonomiskie un finanšu dati. Protams, mēs uh, esam apņēmušies, mēs uh, vēlamies uh, to darīt, uh, kā jūs redzat no IKP un tālāk iniciatīvas, ka mēs vēlamies padarīt pieejamus jaunākus datus. Uh, un arī ar citiem komisijas dienestiem mēs sadarbojamies, bet šeit eh, pirmajā eh, kārtā eh, mēs varētu cieši sadarboties ar JRC, lai padarītu tuvākus šos te statistiskos mērījumus un pietuvinātu šos jaunos datus. Tātad Jautājums ir, eh, cik tālu mēs varam iet, uzliekot eh, kādam modelim zīmogu. Šī statistika, kas ir balstīta uz novērojumiem. Bet paraudzīsimies, kā mēs eh, varam kaut ko panākt, piemēram, par cēnu statistiku. Patēriņu cēnu indeks tagad tiešām ir ļoti aktuāls. Uh, aktualizēts, uh, un mēs šobrīd gatavojam vēl ātrākas procedūras uh, ikgadējām un ceturkšņa pārskatiem no dalībvalstīm. Tātad uh, es domāju, ka varam tiešām uzlabot šo datu ātrāku pieejamību arī sociālajā jomā darba spēka datus es šeit negribētu iekļaut, jo tie jau ir ļoti uh, ātri pieejami. Un, uh, piemēram, izplatības, e, piemēram, EU e silk e, aptaujā tur ir vēl uzlabojams lietas, bet mēs uzlabojam lietas enerģētikas jomā, ja jūs paraudzīsieties uz 2012. gada enerģētikas datiem, tie ir pieejami daudz agrāk, laicīgāk nekā kā tas bija agrāk problēma ir ar šiem te vides datiem, piemēram, par atkritumiem. Es tātad pieņemu zināšanai to, ko jūs teicāt, un apsolu uh, dot tiešām ieguldījumu šajā te darbā, lai panāktu pēc iespējas labāku statistiku un sadarbotos ar mūsu uh, kolēģiem no JRC, e arī varēsim uzlabot šos indikātors. Tagad par šo contingent liability un uh, Te es gribētu uh, izšķirt četras veida papilā, papildus uh, uh, datus. Tātad otrkārt tās ir valdību garantijas, treškārt uh, valdību pensiju obligācijas un ceturtkārt uh, obli uh, tātad saistības, kas iziet no publiskajām personu, privātiem partnerībām. Tātad šajās kategorijās mūsu plāns ir jums sniegt visplašākā spektra informāciju, lai jūs iegūtu visu šo informāciju, visu šo spektru, visu grozu, lai jums būtu tāda visaptveroša aina par finanšu situāciju dalību valstīs. Un tomēr gribētu vēlreiz uzsvērt, ka Māstrihtas parāda kritērijs, protams, ir visa kodols juridiski mums ir pienākums publicēt šos kododatus, kā to nosaka likums, un eiro uh, dibinātāji um, liek mums publicēt šos parāda datus uh, uh, zināmā veidā. Mēs skatāmies tikai saistības, mēs neskatāmies otru pusi. Uh, Tātad mēs neskatāmies, kas ir, eh, kādi īpašumi ir, un tas ir sarežģītāk eh, integrēt, ja ir tikai šīs te vienpusējais indikators. Tātad, eh, lai interpretētu šo visu parādu, tad jāskatās, ka jūs skatāt, jāraugās, lai skatītos uz abām bilances pusēm. Un visbeidzot, uh, cik lietotājiem draudzīgi tas viss ir. Uh, rīt vai parīt ir tikšanās, un uh, šeit mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs pieminējāt šo jautājumu. Mēs uzturam ciešus kontaktus ar virkni lietotāju, uh, lai uzzinātu, cik viņi ir apmierināti ar datiem. Tātad vispārīgi lietotāji ir diezgan apmierināti ar mūsu uh, datiem un to pieejamību, bet jūs noteikti eh, sniegsiet mums arī dažādas ieteikums, kas jums ir vajadzīgs un ko mēs vēl varētu uzlabot. Lielas paldies! Sofija! Um, yes, thank you! Paldies, priekšsēdētāji! Īsts jautājums. Were, um... Jūs sniedzāt atbildes, teiksim, savā prezentācijā. Jūs drīzāk pozitīvi izteicāties par jaunajiem noteikumiem struktūrām, bet tad savās atbildēs jūs jau kļuvāt piesardzīgāks par ieviešanu un ietekmi, un man jādomā par Okoholma kunga prezentāciju pagājušajā rudenī šajā pašā komitejā kas arī bija negatīva un pesimistiska par ik viena pieņemtā pasākuma ieviešana, konkrēti rīcības kodeks. Un ja mums ir kopīga valūta, tad cik lielai, lielā mērā e, mums ir jābūt izpratnēji un jūtīgiem, jābūt par nacionāliem jūtīgiem punktiem un nacionāliem modeļiem, jo uh, var, tā varētu rīkoties eh, tad, kad katrs atbild par sevi, bet mums ir kopīga valūta, un tas, ko dara viena valsts, ietekmē arī citas, ja jūs esat to pēdējo gadu gaitā ievērojuši. Un šo abu fa faktoru apvienojums, has... kā arī tas, ka atsevišķas valsts vienkārši neievieš to, eh, par ko mēs esam vienojoši to statistikas ir, eh, maigi izsakoties, neusticamas, un tas varētu ietekmēt atkal eh, situāciju citās valstīs. Jā, es eh, biju optimistisks un korekts, tas ir man darbs, bet es iekļāvu arī tādu iedzienu kā bloķējošais faktors. Uz šo brīdi bloķējošais faktors ieviešot um, patiesu Eiropas statistikas sistēmu. Es domāju, ka savās atbildēs es godīgi norādīju, kur bloķējošie faktori būtu. Un šeit mēs saskaramies ar situāciju, kas nav unikāla statistikai, un šī pārveidošanās no koordinēta es, eh, nacio, nacionālās schēmas uz Eiropas eh, schēmu varētu, jā, tā ir sāpīga. Bet es varētu piekrist tam, ka šobrīd mums ir tiesas izmaiņas un jāievieš sistēmu E, kāda tā bija paredzēta 2009. gada statistikas e, regulā, jo šeit ir runa par Eiropas statistikas sistēmu, nevis par koordinētām nacionālām sistēmām. Es jau pieminēju vienotā tirgus statistiku, un tas atbilst jūsu sacītājiem. Ja jūs iedomāsiet, Pieņemsit, ka Nīderlandes IKP tiek aprēķināts balstoties uz ārējās tirsniecības statistiku, kurā nav koherenta ar e, to IKP aprēķināšanas statistika, kas tiek izmantota citās valstīs. Un Nīderlanda sacīt, nē, mēs e, neusticamies importdatiem, ko mēs saņemam no e, kaimiņiem, mēs vēlamies tos e, izmērīt paši, un tad šie mērījumi tiek iekļauti IKP aprēķinā, ja jūs saprotat, ko es ar to domāju. Mums ir E, IKP aprēķina autonomiju visās dalībvalstīs, bet nav koherences, jo tiek izmantoti dažādi datu avoti. Mūsu priekšlikums ir Eh, atbrīvoties no šīs tolerances statistiski runājot. Nākamais faktors ir demogrāfija. Šobrīd mēs esam iecietīgi pret variācijām attiecībā pret iedzīvotāju eh, skaitu populāciju, kas ir nevis 10% variācija, bet pietiekam liela, lai viestu mūsos bažas. Un iedzīvotāju um, Eh, uz, uzskaite dalību valstīs nav vienota visur. Mēs vēlamies nākt klajā ar eh, priekšlikumiem, kur tiktu skaidri norādīts tas, ka rezidentu skaits būtu jāmērī pēc vienas definīcijas, tāpat kā mēs to darām ar austeriem. Un šeit, manuprāt, ir atsevišķas izmaiņas un būs um, izdzīvošanas pārbauda tuvāko gadu laikā, un tas parādīs, vai un kā dalībvalsts ir gatavs pieņemt Eiropas statistikas sistēmu. Jūs varbūt pamanījāt, ka Vācijas federālās zemes uh, un Vācijas bundesrāte jau ir uh, paudu savu atzinumu par regulu 03, uh, ar, pamatojot, ka tā iejaucas eh, Vācijas eh, pārvaldes subsidiaritātē. Lūk, tā kā arī šī problēma mums ir vēl jārisina, diemžēl. Uh, thank you. Paldies. Hans Pēter. Thank you, Mrs. Chairwoman. Generāldirektor Rademacher, ich gehöre ja auch. Rademacher kungs, jūs zināt, ka esmu jūs atbalstītājs un, diemžēl, veselības. Uh, iemeslu dēļ nevarēju o, sakot jūsu darbam, kā to labprāt būtu gribējis. Vai jūs jau lasījāt šodien laikrakstu Špīgelu un to, kas ir rakstīts par Itāliju? Nu, austrieši saka apmēram tā, cik šausmīgi tas viss ir. Šeit uh, tiek rakstīts par to, kā notiek kā notika nu, krāpšanās, kad Itālija iestājās Eirozonā un cik tāda ne, teiksim, nepārāk tāda laba loma bija Eirostatam. Es zinu, ka tas notika sen, bet es gribu ierosināt tikai, lai jūs to izrasītu, jūs to noteikti darīsiet. Bet kādu secinājumus var izdarīt, jo detalizēti tiek rakstīts par to, kā ar bilants tādu izskaistināšanu ap 98. gadu Itālija tik, nu, tā kā iekļauta Eirozonā. Un uh, attiecīgi deficīti un uh, arī procentu maksājumi ir uh, kritušies. Eirostats to kritizē. Eirostat uh, raksta, ka mātrīs kriteriji tiek uh, izpildīti. Uh, un jūs kā zinātnieks jūsu vārdu uh, izlieto, lai sasniegtu politiskus mērķus, un daudz uh, jārunā arī par politisko atbildību. Runā par Horstu Köhleru, viņš bija nodaļas vadītājs tolēs, un uh, runāja par Itālijas uzņemšanu kā īpašu risku. Balstoties uz uh, to, kas ir uh, mainīts jūsu kompetencēs un darba iespējās arī finansējumā, kas attīstās tā, ka jūs varat teikt, ka arī eh, nekas tāds kā uh, Itālijas statistika neno, nevarēs notikt, cik tālu mēs kā Eirostats būsim atbildīgi un kas uh, pietrūkst, jo Itālija rīt varbūt Polija. Mums aizvien ir tādas konstrukcijas. Uh, ir šis sarežģītais Eiropas projekts un kaut kādu politisku oportunāciju iemeslu dēļ lietas izskaistina labākas nekā tās varbūt. 98. gadā bija vēlēšana cīņa, Kols Šrēders un tādēļ tas tā notika. Un kaut kāda cita politiska apsvēruma dēļ es arī varu to iedomāties, kā jūs, kā iestādes sagatavojušies, lai uh, E, jūs nevarat ļaunprātīgi izmantot e, politikā. Un kas pietrūkst, ja tas tā vēl nav, kas pietrūkst, lai tas tā būtu nākotnē? Well, of course, I uh, will read the... the uh, Protams, es uh, lasīšu... Mm, Es lāstu špīgeli, esmu jau to leju pielādējis uz savas, savu planšetu datoru, bet vēl neesmu paspējis to izlasīt. Un mm, 90. gadu beigās Eirostat eh, eh, situācija, resursi, viss bija pilnīgi atšķirīgs. Un eh, salīdzināt nav iespējams. Šobrīd atvainojos to laiku, nebija pat, tā nebija pat vienība, bet šūniņa ar diviem, trim darbiniekiem. Un, uh, E, šeit e, gribu sacīt, ka mēs saskārāmies toreiz ar visāda veida inovācijām, runājot par ietekmi veidošanu uz finanšu statistiku. 90. gadu beigās um, pie viena rādītāja strādā trīs personas, un šobrīd 50 personas strādā tikai pie finanšu statistikas jautājumiem. Mēs esam izveidojuši dialogu Mēs izveidojam dialogu ar piecām dalībvalstīm, kur mēs tikāmies ne tikai statistikas pārvalde, ar municipalitātēm un citām struktūrām, tā skaitā Vācijā ar Austrijā, un uh, tagad varam apgalvot, ka esam paturējuši spēkā struktūras, kas dod iespēju kvalita e, izvērtēt kvalitatīvu statistikas dalībvalstīs. Un ja mēs saskārtos ar kādu nozīmīgu risku datu kvalitātei, tad mēs sāktu ar metodoloģisku vizīti, kas ir tehnisks jēdziens, kā, e, ar kuru mēs apzīmējam šādas riskantas fāzes e, risināšanas pasākumus. Par fiskālajiem datiem runājot, mēs dzīvojam pilnīgi uz citas planētas salīdzinot ar 98. gadu. No Eurostat perspektīvas pietrūkst. Problēma ir resursi. Un mūsu kolēģi ietekmi loma dalību valstīs, lai kontrolētu un koordinētu to, kas tajās notiek. Bet šī ir daļa no priekšlikuma, ko mēs esam piedāvājuši statistikas regulai. Mēs aicinām stiprināt Nacionālās statistikas institūtu koordinējošo lomu un, manuprāt, tās ir trūkstošais posms, kas dotu iespēju kolēģiem ikvienā galvaspilsētā veidot eh, statistisku lēmēju iestādi, kas eh, pārzina valstī notiekošumu. Paldies, lajam lūdzu! Merci. Paldies! Man trīs jautājumi precīzi. Pirmais Grieķija. Vai Eirostats bija lietas, kuras attiecībā uz Grieķijas parādskaļu ticamību pirms sākās su, suverēnā krīze. E, e, to pašu varētu uzdot par Itāliju, bet es e, šeit varētu teikt, ka nebija pietiekami daudz līdzekļu, bet gribētu zināt atbildi. Otrkārt, tas, ko jūs sacījāt par rādītājiem, kas palīdz vadīt ekonomisko politiku un pašreizējās debatēs par eh, budžeta līguma fiskāla kompakta ir rādītājs, ko sauc par struktūrālo deficītu, kas ir debašu centrā, un es gribētu zināt, vai jūs. Arī Eirostatā to izmantojat, kā jūs to aprēķināt. Un jūsu viedoklis par šī rādītāja nozīmi, jo uh, E, daudz uzskata, ka tas attīstās īsā termiņā un struktūrālais deficīts e, ir atkarīgs e, tiešā veidā no tekošā deficīta. Attiecīgi var rasties jautājums par šī rādītāja nozīmi, lai šodien vadītu ekonomisko politiku. Eh, tad, kad ir neutralizēts budžeta instruments. Es ceru, jūs sapratāt eh, man jautājumu. Un trešais jautājums. Ir eh, na, ano programma, kas ir paredzēta izaugsmes kvalitātes izmērīšanai. Vai jūsu rīcībā tiek iz, ir ziņas par šāda eh, skai, radītāju izstrādāšanu? Es zinu, ka jūs strādājat pie vidas jautājumu, bet vai jūs esat ņēmuši arī eh, cilvēcisko jautājumu? Uh, then, uh, was... Paldies! Vai, tātad pirmais jautājums, vai Eirostats zināja Uh, well, go... Report January 2010. The report... Tātad par ziņojumu. Ziņojumā teikts, lūdzu, paskatieties visu gadu uh, preses paziņojums, un kopš 2005. gada Eirostats ar vienu izņēmumu vienmēr ir paudis iebildes par Grieķijas datiem, tātad mēs vienmēr esam uh, pielikuši jautājumu zīmi pie Uh, šiem te uh, grieķu datiem, kas tika iesniegti. Un tas apliecina to, ka mums bija šaubas. Tātad mēs uh, zinājām, mēs apzinājāmies, ka problēmas pastāv. No otras puses, mēs uh, bijām nedaudz kā tāds prokurors, redzējām signālus un indikātorus, bet mēs nevarējām pierādīt, jo Esam jautājuši saviem kolēģiem Grieķijā. Visos jautājumos, kas mums bija par šiem datiem, un es savā pirmajā braucienā, kad sāku strādāt Eurostatā, devos uz Grieķiju, un es pajautāju, vai jūs esat šo un šo pārbaudījuši. Un mums pilnīgi skaidri apstiprināja ar parakstu no ministra rakstiski, ka viss ir kārtībā. Tātad nebija iespējams uh, pierādīt pretējo. Un tāpēc mēs esam savā ziņojumā 2010. gadā izla, izmantojuši ļoti neparastu uh, formulējumu, uh, kur uh, tātad teicām, ka tur apzināti tika sniegti nepareizi dati, un tas ir ļoti skarbs formulējums. Tātad bija diskusijas uh, par tātad, tātad labprātīgi apzināti tika sūtīti nepareizi dati, un toreiz mums nebija pilnvaras. Uh, atvērt šos te skapīšus un apskatīties, kas tad tur ir iekšā, pateikt, ka mēs gribam redzēt šo un to bilanci, bet tagad laika ir mainījušies, mums ir jaunas pilnvaras, un tas arī bija sākuma punkts šo iebilžu atcelšanai, jo esam tagad redzējuši, kas tur ir iekšā. Otrs jautājums - struktūrālais deficīts. Nē, tā nav koncepcija, kur mēs izmantojam uh, statistikā. Mēs izmantojam deficīta koncepcija, kāda ir definēta mūsu regulā. Un uh, tā ir uh, valdības uh, definīcija, un mēs to mērām gan kvartālos, gan gada periodā. Un jau kvartāla dati jums dod ieskatu to, kādas ir šīs te svārstības. Trešais jautājums par uh, HDI, eh, tātad cilvēku attīstības indeks, indeksu, kā to lieto ANO, bet ne, mēs to nelietojam, jo eh, ir virkne kritisku punktu šeit, ja tā var teikt. Šeit ir eh, šajā indeksā iekļauta gaidīšanas schēma. Tur ir, protams, dažādi indikātori, kas nāk no oficiālās statistikas, bet Mēs neuzskatām, ka oficiālajai statistikai būtu jāuzkrāj 20-25 indikātori no dažādām jomām ar šādu te gaidīšanas schēmu, uh, lai veidot tādu kā vispārējo uh, indeksu. Tas ir tā sauktais kompozīta indikators. Un uh, ko mēs darām? Un šeit es gribētu jums ieteikt uh, ieskatīties mūsu tīmekļa vietnē un paskatīties uz ilgspējīgas attīstības ziņojumu, ko izdevis Eirostat, un tur jūs redzēsiet visas sastāvdaļas, kas ir arī cilvēks attīstības indeksā kas ir e, izvērtēts attiecībā pret e, politiskajiem mērķiem, indikātori pa indikātoriem. Un to es arī gribētu darīt attiecībā uz e, Eiropas 2020. gada stratēģiju. Mēs gribētu paņemt indikātors un parādīt, salīdzinot tos ar mm, galējo vērtību. Tā tad var lietot tādus kā laika apstākļu simbols, piemēram, saulīti, ka šis indikātors ir uz pareizā ceļa Un eh, tad ir tāds kā zibens varbūt, kur eh, šis indikators nav uz pareizā ceļa. Tātad, ja ieskatīsieties šajā ziņojumā, manuprāt, tas ir ļoti viegli lasāms, tad jūs labāk sapratīsiet eh, to, kā, kur Eiropas progress ir uz pareizā ceļa un kur tas tā nav. Attiecībā uz politikas uh, uztveru pilsoņu vidū mēs uh, iekļaujam 2013. gada uh, datos šo te izjusto uh, labklājību, jeb uh, to, kā cilvēki izjūt, cik viņiem labi klājas, un to mēs iekļaujam mūsu EU silk aptaujā, kas ir par dzīves apstākļiem Eiropā. Un tātad mēs jautāsim ne tikai par faktiem, bet Eh, tātad par izglītību un eh, darba tirgu izglītību un eh, veselību, bet mēs jautāsim arī, kā jūs, kā pilsonis, vērtējat savu veselības aprūpas situāciju, piemēram, tajā vietā, kur jūs dzīvojat. Un tas mūs pietuvinās tādai kopainai, tātad būs ne tikai kop, kopīgi šie fakti apkopoti, bet arī šī uztver, kā cilvēku uztver. Uh, Un pēdējais runātājs Antolīns Lūdzu. Bueno, muchas gracias. Paldies. Gribētu uzdot divus jautājumus. Muy concreta, ¿cómo podemos mejorar? Kā mēs varam uzlabot statistisko ietekmi regulējumu? Piemēram, šobrīd eh, runājot par, P, par eh, MVU tiek runāts par atsevišķām gramatiskiem um, standartiem. Vai šos eh, datus nevarētu nodot arī citā veidā? Otrais jautājums ir būtiski sniegt salīdzināmu eh, informāciju reālā laikā. Un mums ir nepieciešams arī asociēt ne tikai dalībvalstis, bet arī reģionus, kā varētu saņemt informāciju par reģioniem saistībā stratēģija 2020. Um, so if I may, I would like to distinguish your two questions, the regions and the impact of... Gribētu tagad. Um, so Um, Un otra. Not... Oficiālajā statistikā mēs vēl nepētām politisko pasākumu ietekmi. Šeit un, e, un citur gribētu sacīt, ka sakritības dēļ tas atbilst tam, ko mēs darām mūsu uh, ierastajā programmā. Bet Mums nav saiknes, kur jūs sakāt, šeit tas ir, tā ir nasta MVU, kas e, nāk no kādas politiskas jomas, tagad nāk e, eh, likuma došanas izmaiņas, un mēs atkal redzam kādu e, vēl papildu nastu. Tas varētu būt ar. E, runājot par savu iepriekšējo darbu Vācijas statistikas pārvaldē, e, tas e, šeit mēs strādājam pie standarta modeļa, bet šobrīd tā nav Eiropas e, oficiālā statistika vēl pagaidām. Tālāk par reģioniem. Ļoti svarīgs punkts. Vairākos uh, rādītājos nav saprātīgi salīdzināt mazu valstu ar lielu, teiksim, Sloveniju un Franciju, it īpaši tad, kad mēs runājam par darba tirgu vai sociālo statistiku. Ir jāsadala mm, skaitļi par reģioniem. Tas mm, relatīvi ceļ statistikas izmaksu, jo iegūt drošu skaitļu no reģiona ir jābūt kādam uh, um, konkrētam uh, respondentu apjomam reģionā, bet mēs esam šeit strādājuši tīpaši runājot par sociālo statistiku un vides statistiku, par, par sadalījumu par reģioniem, kas ir eh, tuvāki tam, kas būtu jāsalīdzina. Teiksim, Itālijas kādu reģionu ar Sloveniju. Paldies! Valter! es sākotnēji sacīju, ka parlaments ir Eirostat pusē, un tad, kad jūs pārstāvit Vācijas, atcerējos, ka mēs tikāmies trialogā un gribējām labāk izprast skaitļus no reģioniem, šķiet, Um, ka mēs nebijām vienas prātes, bet man šķiet, ka toreiz problēma bija Vācijas federālajā līmenī un uh, parlaments atbalstīja Eirostat bāžas pār Grieķiju, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs um, atbalstām vienmēr lielāks pilnvaras Eirostatam. Mēs drīzāk uh, gribētu un uh, risināt uh, lietas trilogu tipu sarunās, nevis krīzes risināšanas pasākumos. Un mēs arī redzam, ka ir dažādi statistiski ziņojumi, par to mēs runāsim vēlāk. Un man gribu sacīt, ka mēs esam jūsu pusē, lai pan, pan, eh, palīdzētu nodrošināt un panākt to, ka dati ir precīzi, bet ja dat, dalībvalstis vēlas um, suverenitāti pār saviem datiem, tas noz, it kā tās gribētu suverenitāti pār savu IKP, mēs nevaram veidot pilnīgu uzticamu sistēmu līdz brīdim, kamēr mēs esam izveidojuši sistēmu, kas ir uz salīdzināmas bā bāzes. Un paldies jums un cerams, ka tiksimies ar jums atkal. Un mums šī viedokļa apmaiņa bija ļoti interesanta. Un kā parasti jūs apliecinājāt savas dziļās zināšanas šajā jomā. Paldies! Vai mums ir citi jautājumi? Citi jautājumi nav. Tādā gadījumā nākamā sēde ir Briselē 14. maijā savādā laikā no 4.30 līdz pulksten 8. Tas ir svarīgs balsojums. Šobrīd mēs esam ieplānojuši divpaku CRD un hipotēkas. Viss notiek 14. maijā no 4.30 līdz 8.